balsojums par Kongo Demokrātisku republiku. Mm, un kas ir par? Pret atturās pieņemts. Nākamais punkts ir balsojums par sešiem rezolūcijas projektiem par Nepālu. Ir daži mutiski grozījumi. Romeva Irumeva eh, Ervedskungs. Uh, uh Pavisam īsi, man ir patiesībā vairāk eh, mutiskie grozījumi, un es varu tos blokā nolasīt, un tad mēs varam blokā balsot. Pirmais. Pie A un C punkta aizstājot vārdu civil. Eh, pilsoniskais karš ar mm, bruņot konfliktu. Otrkārt. On seven at former Tālāk eh, nomainīt eh, cīnītājs ar mauc cīnītājiem. Tālāk eh, vārdu likvidēt ar moratoriju, tālāk atkal vārdu moratorijas ievies devītajā. CPN nomaina ar UCPN šķērsvītra N kā punktā Eh, vārdu, citi eh, ar tuvu, tātad tur bija aptuveni 30%. Un eh, tālāk pirmajā punktā pēc past, izņemt pēdējo rindu kopu 15. Un visbeidzot, 20. punktā izņemt vārdus revolucionārs. Šie ir visi mutiskie grozījumi. Man šķiet, ka visi tiem piekrīt vienkārši, lai to varētu iekļaut reģistrā. Ah, Sorry? them that they have been distributed to the groups. E, e, e, visām grupām būtu šie jāsaņem rakstveidā grozījumi. Vai kāds iebilst, jau tā priekšsēdētājs neviens neiebilst? Tādējādi es lieku uz balsojumu mutiskos grozījumus blokā. Par, pret, atturas, pieņemts. Un 23. punkts par pret, atturas, pieņemts. Apsvērums L par, pret, atturas, arī pieņemts. Apsvērums M par, pret, atturas, pieņemts. Un rezolūcija kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Un visbeidzot, balsojums par sešiem rezolūciju priekšlikumiem par Lībiju. Tas būs personāls balsojums rez, par rezolūcijiem kopumā. Sagatavojiet balsošanas karti, lai mēs varam sākt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Poseltkungs arī. Skaidrs. Tagad mēs visi esam nobalsojuši, tātad uh, beidzam balsot un uh, pieņemts. Some... Labi, vēl man ir daži paziņojumi. Mani dokumenti ir čehu valodā, tāpēc es lasīšu no čehu valodas tos. Vispirms es gribēju ziņot, ka Anisa Plāskārta un e, Plāskārta kungs mums ir rakstiski paziņojuši, ka viņi atkāpjas no Eiropas parlamenta.